Bardzo proszę Państwa o zajęcie miejsc na sali. Dāmas un kungi, saka parlamenta priekšsēdētājs, lūdzu ieņemiet vietas, lai varam sākt darbu. Rozpoczynamy sesję po zawieszeniu. Tātad vēl vienreiz atkārtoju, sākam darbu, atsākam darbu no iepriekšējās sesijas. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Sesijā zaviešana dņu. Tātad, saka priekšsādātājs, atsākam sesiju, kas tika pārtraukta 11. februārī. Eiropadoms priekšsādātājs Harmans Van Rompuis ir klāt, tā ir viņa pirmā reize, kad viņš ir šeit. Mēs jūs laipni sveicam un aicinam mūsu vidū. Uh, like nu šķiet, ka vajadzēs kāds vismaz 15 minūtes, lai vispār uzsāktu darbu. Mums ir šeit pārmaiņas darba kārtībā, un pēc tam uzsāksim debatas, un Rampekungs, un tad jums būs vārds. Vispirms eh, gribētu arī mūsu vidū sveikt uh, Barozo kungu. Pēdējos piecus gadus mēs jau bijām pieraduši redzēt jūs šeit, bet tagad redzam jūs šeit jau otrā komisijas sastāva ietvaros, un apsveicam jūs ar to. Proszę Państwa, kilka uwag na początek. Dāmas un kungi, Gribēju jūs informēt par pāris izmaiņām darba kārtībā. Ar nožālu man jūs jāinformē, ka pie Briseles nesen notika vilciena sadursme un Klaudija Kandjāga, viena mūsu kolēģa, eh, diemžēl gāja bojā šajā vilcienu katastrofā. Viņa strādāja Eiropas parlamentā no 2008. gada decembra. Un visu mūsu vārdā es gribētu paust līdzjūtību viņas piedarīgajiem. Vēl viena traģēdija, ko piedzīvojuši esam pēdējā laikā, ir briesmīgie plūdi Madeirā. Tie ir lielākie plūdi kopš 93. gada, un tie maksājuši 13 cilvēkiem dzīvības. Tās ir tādas, tādas bēdīgas ziņas, un mēs sirdīs un domās esam ar šo šajās katastrofās cietušo tuviniekiem, tāpēc aicinu visus piecelties un ievērot klusumu brīdi. Dziękuję Państwu. Paldies, saka, turpina priekšsādātājs. Un tagad gribētu mūsu vidū sirsnīgi sveikt viesus no Baltkrievijas. Anģelika Borisas kundzēs šeit. Viņa ir Poļus, Poļu Savienības Baltkrievijā Savienības vadītāja un Aleksandrs Milinkēvičs ir šeit. Kā jūs atcerties, viņš bija Sakarau balvas laureāts. 2006. gadā. Viņš ir demokrātiskās opozīcijas vadītājs Baltkrievijā. Białoruś niestety znów. Diemžēl Baltkrievija atkal nonākusi prožektoru gaismā. Un tas tāpēc, ka tiek vērstas represijas pret NVO. Eiropas parlaments aizsargās tās vērtības, kas mums tuvs sirdī. Un mēs izteiksim nosodījumu pret šo režīmu, kas izvērš represijas pret demokrātiskām organizācijām tikai tāpēc, ka tās nav viensprātas ar totalitārismu režīmu domām sanāksmes protokolā un pieņemtajos tekstos, kas tika pieņemti 11. februārī. Šie infor šī informācija jums izplatīta, vai jums ir komentāri, un ja jums komentāri iebildumi nav, tad šos dokumentus uzskatīsim par apstiprinātiem. Gribētu jūs informēt, ka pēc rakstiskajiem paziņojumiem numur 54 2010 Eh, ko iesniegusi Elizabete Līna Sidonija Česka un Karls Šīters. 24. februārī to apstiprināja vairākums deputātu ar saviem parakstiem, un tāpēc saskaņā ar 123. panta 4. apakšpunktu reglamentā šis jautājums.